La seduta è ripresa. Plenāra sēde atsāk savu darbu, saka priekšstādātāja Aģelīlī. Itālijas valsts uh, padome, Itālijas Nacionālā varas iestāde savā sastā jūnija sanāksmē ir mm, nolēmusi, ka Il Popolo de la Libertā pārstāvis turpmāk būs Giuseppe Gargani. Viņš Eiropas parlamentā aizstāv Giovanni Colino. Un šis lēmums Eiropas parlamentā stājas spēkā ar 2011. gada 6. jūniju. Sveicam jūs mūsu vidū, jauno kolēģi! Vakardienas plenāras sēdes uh, darba kārtība ir jums iz, izplatīta un protokols ir pieņemts. Un tagad darba kārtībā ir padoms un komisijas paziņojumi par Ungārijas konstitūcijas pārskatīšanu. Vispirms vārds ministram Georgi kungam. Lūdzu. Madam President, komisioner. Priekšsēdētājs kundze, komisāri, godātie deputāti. Līgums neparēdz, ka padomu var nodarboties.